uzticības uzteikšanu Eiropas komisijai. Tas notiks nākamajā uh, reizē. Tagad vārds Bušai kungam. Paldies! Paldies! Šodien mēs runājam par ļoti svarīgu jautājumu. Varbūt uh, būtu vajadzējis izvēlēties uh, piemērotāku momentu nedēļā, kad ir vairāk cilvēku klāt. Kredīts ņemšana, tīpaši hipotekārā kredīta ņemšana ir ļoti svarīgs brīdis dzīvē, un mums ir jādomā par pienācīgu patērētāju aizsardzību, tīpaši ņemot vērā to, ka e, ir pilnīgi neproporcionāla saruna vešanas e, e, spēku samērs starp patērētāju un banku Tajā pašā laikā nevajadzētu vēl vairāk eh, radīt līdzsvaru trūkumu banku sistēmā. Es piekrītu komisāram, ka eh, eh, risinājumiem ir jābūt līdzsvarotiem, bet mums ir jāsako, ka kā varētu būt šie risinājumi. Mēs varētu domāt par tādu risinājumu kā maks, Ehm, maksājuma atlaišana, kā tas ir pieņemts eh, Rum, eh, Rumānijā. Paldies! Un visbeidzot, dodam vārdu mūsu viesim, komisāram Hilam. Vārds jums. Priekšādātāji, paldies! Kā jau virkni kolēģi izteicās, šīs debatas bija visai īsas un turklāt tādā laikā, kad šai parlamenta zālē nav īpaši daudz deputāti par to žēl, jo, manuprāt, tēma ir visnotaļ svarīga. Runājot par tām lietām, kas tik kas izrietēja no šīm debatēm, savukārt varbūt tas svarīgākais izaisa punktā ir tas, ka mums jādomā par to, ko darīt, lai aizsargātu patērētājs nākotnē. Uh, un daļēji atbildi saistīta ar tieši to, ko kolēģi arī minēja, respektīvi hipotēku kredītu direktīvu, kas piedāvās labāku ietvaru šāda veida darbībām, piedāvās arī dažāda veida um, kompensācijas iespējas arī cilvēkiem, kas ir ņēmuši um, aiz, aizdevumu vienā valūtā, aizņēmumu vienā valūtā, bet strauji mainījušās izmaksas. Bet, nu, katrā ziņā savukārt. Uh, Tāpat laikā mums jādomā arī par mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu kā tādu visā Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mums ir vajadzīga krietni lielāka pārskatāmība nepieciešams palielināt arī tirgus apjomu, tā lai patērētāji varētu nu, saņemt tos labākos nosacījumus un produktu, kas pieejami finanšu tirgu. Tieši tā kā Kelīkungs teica, ja raugāmies uz izcenojumiem atsevišķiem finanšu produktiem visā Eiropas Savienībā, tad redzam, ka cenas ir ārkārtīgi atšķirīgas no vienas valsts uz otru. Un viena no idejām, kāpēc eh, tiek gatavota zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem mazumtirniecības jomā, ir tieši šāda. Vēlamies spēcināt šo tirgu mazum, mazumtirniecības jomā, domāt par finanšu pakalpojumu nevis no institucionālā skatu punkta, bet gan no mūsu līdzpilsoņu skatu punkta raugoties. Tas ir pirmais punkts. Ar to savu uzstāšanos sāku tāpēc, ka ir ārkārtīgi svarīgi veidot spēcīgāku vienotu tirgu tieši uz šādiem mazumtirniecības finanšu pakalpojumiem, un tas cieši saistīts ar vienotu tirgu arī kapitāla apritē un brīvu kapitāla plūsmu, par ko runāja vairāki kolēģi. Un tas, manuprāt, ir tās pieejas pamatā, ko arī komisija grasās izmantot attiecībā uz šiem ārvalstu valūtu aizdevumiem. Kā jau kolēģi teica, ir ļoti svarīgi, lai mēs panākam līdzsvaru starp no vienas puses patērētāju interesēm, un, protams, šajā gadījumā ir eh, tikai un vienīgi atbilstīgi, lai dalība valstis rīkojas, palīdzot patērētāju intereses aizsargāt, un no otras puses jādomā, uh, arī par vienoto tirgu, un ja vēlamies to spēcināt un vēlamies spēcināt brīvu kapitāla apriti, tad tādā gadījumā mums ir jā, jāizstāv arī kopējais juridiskais ietvers, un mums jāpārliecinās, ka valdības tajā brīdī, kad tās spēr mērs un pasākums, un tās, protams, to dara atbilstīgi, jo vēlas aizsargāt patērētājs, tomēr to dara, ievērojot attiecīgos tiesību aktus. Nu, un tas beigu beigās arī ir tā paša pieejas pamats, ko komisija tālāk izstrādā detaļās ar virkni dalību valstīm. Rēģējot uz konkrētiem jautājumiem, man tika vaicāts, cik daudz um, dalībvalstu sazināšanās ar komisiju pirms pasākumu pieņemšanas, te var jums teikt, ka dalībvalstīm nav nekādu pienākumu konsultēties ar komisiju pirms tiesību aktu pieņemšanas finanšu pakalpojumu jomā. Mēs tāpat laikā uzraugām pasākums Rumānijā un Polijā šobrīd, jo ta, šīs dalībvalsts ir piešķī, iesnieguši mums savus tiesību aktu projektus un arī, kā jau teicu, turpinām sarunas ar Horvātijas valdību valdību, lai redzētu, vai spējam rast kādu līdzsvarot risinājumu tam izaicinājumu, ar ko sastopamies nav tā, kā te tika teikts, ka komisija vēlas tikai uzsākt pārkāpumu procedūras pret valstīm, kas kaut ko darījušas, lai aizsargātu patērētājus. Nē, tā nebūtu nav. Es ceru, ka es ļoti skaidri arī jums pateicu, ka pilnīgi noteikti ir tikai atbilstīgi, ka dalībvalsts spēr soļus, lai aizsargātu patērētājus. Bet tieši tā kā vairāk kolēģi norādīja jautājums par retroaktivitāti, par tādu retrospektīvu spēkā stāšanos, ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpat jādomā arī par samērīgumu, proporcionalitātes principu. Jo nevar būt tā, ka pastāv kaut kādas atšķirības tiesību aktos, eh, ko pieņem valdība, un tur ir, teiksim, viena attieksme pret vienu veidu patērētājiem, viena pret citiem. Es ceru, ka mums izdosies rast praktiski īstenojums risinājums problēmām, ar ko esam sastapušies. Es eh, iedvesmojos no atbalsta, ko dzirdēju daudz runātāju teiktajā. Ja un turpināsim tālāk īstenot komisijas uzsākto pieeju. Es pats personīgi esmu iesaistījies šajā darbā un diskusijās ar ministriem. Patiešām ceru, ka mums izdosies nonākt arī pie panākumiem, tā lai nodrošinātu skaidrību, juridisku nepārprotamību finanšu pakalpojumu jomai un vienlaicīgi drošību patērētājiem. Kas attiec tieši konkrēt uz Horvātiju, mēs turpinām izvērtējumu attiecībā uz šo situāciju un uh, me, meklējam veidus, kā rast tādas darbības un pasākums, kas būtu atbilstīgi vienotā tirgus principiem un Eiropas tiesību normām. Mēs turpināsim izdarīt spiedienu tieši uz šādu notikumu virzību. Uzmanīgi sekojam diskusijām arī citās dalībvalstīs, kur tiek runāts par iespējamiem pasākumiem attiecībā uz ārvalstu valūtā aizdevumiem, vienkārši lai pārliecinātos, ka šādi mēri atbilst Eiropas tiesību normām. Bet, nu, kā jau teicu, šis jautājums ir nozīmīgs, es to pilnīgi noteikti paturēšu savā mm, uzmanības lokā, un mēs darīsim visu, kas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka patērētāji tiek aizsargāti, bet lai tāpat laikā ir tāds kopējs ietvers, lai tiek ievēroti tiesiskuma principi, lai uzņēmumi var turpināt investīcijas ar pārliecību, jo, ja vēlamies nodrošināt izaugsmu un nodarbinātību, ja vēlamies veicināt investīcijas, ja vēlamies veidot kapitāla tirgus savienību, tad tādā gadījumā uzņēmumi uzņēmumiem ir jābūt pārliecinātiem, ka viņi var droši darboties un investēt arī ilgtermiņā. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, komisāra kungs! Liels paldies par šo ļoti eh, skaidro uzrunu, kas sniedza lielu kopsavilkumu šīm diskusijām.